La seduta è aperta. Labrīt, kolēģi! Atklāju sēdi. Pirmais punkts darba kārtībā ir Eiropadoms 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmes secinājumi un vadītāju programmas izklāsts. Pēc Eiropas padom, e-, Eiropas parlamentā priekšlikumiem, ko atradīsiet e, savos e, materiālos. Mēs uzklausīsim.